Okay. Καλημέρα σε όλους. Sveicināti visi. Sāksim uh, mūsu plenārsēdesiju. Un iesākumā uzklausīsim slēdziens tad eh, parlamenta komitejām. Tam mēs veltīsim aptuveni pusstundu. Tā būs iespēja uzklausīt ministru Janis Usurvanu, kurš ir ekofin priekšsēdētājs, pēc tam būs viedokļa apmaiņa. Un beigās noslēgumā mēs uzklausīsim Otomaru Kārasu. Un eh, sanāksmi noslēgšu es. Aicinu, tāpat kā iepriekšējā sēdē rīkoties. Mums ir runātājs saraksts, četri runātāji no nacionālajiem parlamentiem, vienas runātājs no Eiropas parlamenta. Ε, eh, yes. Okay, το λόγο έχει η κυρία Σάρο Μπόουλς. Un tagad es dodu vārdu 10 minūtēm vārdu Šaranai Balsai. Thank you very much, Chair. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Ja nu, mēs arī paveidzam savas diskusijas par diviem lieliem jautājumiem. Pirmkārt, par efektīvu PVN sistēmu Eiropas Savienībā. Pirmkārt, tas ir nozīmīgs ieņēmumu avots dalībvalstīm. Un, diemžēl, lai gan arī varam teikt, ka PVN sistēma pasaules mērogā darbojas ļoti efektīvi, tomēr Eiropā mēs tomēr esam konstatējuši ļoti liels arī daudzas nepilnības un pārāk sarežģītu sistēmu. Mēs uzskatām, ka PVN sistēma jādod ļoti vienkārši pielietojuma, un tādēļ šī vienkāršošana ir skaidra pamats, īpaši atsakoties no dažāda veida atbrīvojumiem, no izņēmumiem, veidojot vienotu salēdātu sistēmu. Jo, ja skatāmies salīdzinām arī piemērojamās likmes, arī piemērojams pat nulles likmes, samazinātās likmes Eiropas mērogā, tad mēs redzam, ka tie šādi izņēmumi, tas rada milzīgas administrīvās izmaksas, un tas rada gan izmaksas valsts sektoram, gan arī pašiem uzņēmumiem. Tādēļ mēs uzskatām, ka vajadzētu darīt visu, lai vienkāršotu šo sistēmu, un katrā dalībvalstī būtu iespējami mazāk dažādu veidu pretrunīgu atbrīvojumu. Un lai nebūtu arī šāda dažāda veida aizdomēnas, un mēs tomēr saprotam, ka šāds izmaiņas ir grūti ieviest, un arī daudziem deputātiem liekas, ka šiem tas nav pieņemams. Vienlaikus te ir arī skaidrā prēķini par 200 miljārdiem eiro, kas netiek iekasēti dažādu veidu atbrīvojumu dēļ. Un viena trešdaļa no šiem arī e, neieņemtē, negūtēm ieņēmumiem arī. Uh, E, krāpšanās dēļ. Un daži uzņēmumi arī norādījuši, kā dažādi veidi sarežģījumi un necaurskatāmība šajos noteikumos viņus pat attur varbūt darboties pārobežu kontekstā. Eiropas stratēģija 2020 arī iezīmē atsevišķus tālākos virzienus, piemēram, ātrās um, rēģēšanas mehānismus pret PVN krāpšanos, tāpat arī praktiskās vadlīnijas arī 2015. gadam un arī PVN voucheru uh, priekšlikums. Un tāpat arī, arī PVN atgriešana, kas ir uh, konkrētais priekšlikums, mēs šobrīd izskatām savā komitejā. Un tāpat arī vadlīnijas par PVN fórumu. Tie visi šīs iestrādes, kas šobrīd turpinās, un mēs arī par to runājām, un arī runājām par komisijas nākotnes iecerēm. Turklāt mums likās, ka ir ļoti svarīgi panākt ziņošanu uh, reālajā laikā un panākot, ka nākotnē runāt par likmēm, nosakot kaut kādus sliekšņus, tad, lai dalībvalstis ieviestu, ja varbūt arī veidlaps šiem arī apgrieztajām izmaksām, kas vienkāršot visu šo sistēmu, jo līdz šim tas rada daudz šķēršļus. Mēs arī esam runājuši par kravu problēmām, par eh, pasta pakalpojumu problēmām, par to, ka atsevišķas lietas varētu īstenībā daudz vienkāršāk arī tomēr ļaut pārsūtīt Eiropas Savienības ietvaros, nepiemērojot PVN. Tā kā es skatu, ka daudz ko varam grozīt un daudz ko uzlabot jau nodrošinot labāku informācijas apmaiņu. Un mēs arī sagatavosim papildu informāciju par to. Tāpat arī mēs atzīmējam, ka mums jau ir iedibināta darba grupa, uh, kas arī risinās šos jautājumus nākošā parlamenta sasaukumā. Līdztekus arī finanšu pakalpojumu jomā. Mēs uzskatām, ka varētu arī organizēt papildus vēl videokonferences ar dalībvalstīm tieši par PVN jautājumiem, uzklausot dalībvalstu pieredzi. Un, es domāju, dalībvalsts arī reizē nacionālos parlamentus. Tālāk fiskālā konsolidācija un struktūrālās reformas, labākās prakses apmaiņa. 2014. gada izaugsmas um, pusgads, tas ir um, ļoti liela uzmanība tieši veltījis fiskālai konsolidācijai un arī kompetences kāpināšanai. Dalībvalstīm būs uh, jāpievērš uzmanības vairāk šādam konsolidēto reformu uh, ieviešanai un arī konsolidējot savas finanses šajā finanšu ciklā, nākošajā finanšu ciklā. Vienlaikus mums ir jānorāda uz to, ja dalība valstis nespēja īstenot nopietnās reformas, tad tas rada arī papildus nepieciešamību vērsties pie uh, starptautiskām organizācijām un Eiropas centrālās bankas. Līdz to mums ir jāuzsver, ka nākošais reformu posms ir atslēga. Un ir ļoti svarīgi, ka reformas iet roku rokā ar fiskālās konsolidācijas reformām, lai tādā veidā arī nodrošinātu labākus makroekonomiskos rezultātus. Vienlaikus mēs arī tomēr saprotam, ka mums ir papildus arī jāveic simetriskā saskaņošana ar makroekonomikas rādītājiem. Tāpat arī tika norādīts, ka jāatzīst, ka jebkura veida kreditors jebkura veida bankrots, uzņēmuma maksātnespēja, ir jāsasaist ar konkrētiem noteikumiem, kā tiek atgūta nauda. Mēs runājam par konkrētām lietām, kas varbūt atsevišķām valstīm vairs nav pārsteigums. Šobrīd daudz dalībvalstis runā tieši pie veidiem, kādā veidā nodrošināt, ka ir šī publiskā izpratne un atbildība par piemērojumiem pasākumiem jo ir jāsaprot, ka ilgtermiņā varbūt nemaz daudzi nevēlas šos jautājumus. Um, atstāt, uh, nu, ja tā vēlme būtu atrisināt visu Eiropas mērogā, nepiesaistot starptautiskās uh, organizācijas. Viens veids, kā to varētu risināt, ir veidot stimulus un kompensāciju mehānismus arī, lai tiešām tiktu īstenot struktūrālās reformas. Turklāt Eiropas eirozonas struktūrālās reformas jāveic koordinētā veidā, lai reāli varētu ņemt vērā vai nu pozitīvo vai negatīvo pārneses efektu. Eiropas komisija nāks klējā diviem uh, paziņojumiem 2013. gadā, kas ir vērsties uz ekonomikas politiku koordināciju Eirozonā. 13. gada 9. decembrī pieņemtā rezolūcija Eiropas parlaments arī atspoguļo savu viedokli par šīm diviem, šiem diviem komisijas paziņojumiem. Vēlēks arī noroda Eiropas parlamenta politiskās saistības, um, balstoties uz Eiropas līgumu un kopienas metodi, nodrošinot labāku ekonomikas politiku koordināciju un pieprasa, lai arī tikt sagatavots juridiskais akts un apstiprināts par arī konverģences mehānismu reizē noteiktu arī konkrētajam periodam ļoti konkrētus mērķus pašu steidzamāko reformu īstenošanai un konkrētiem mērķiem. Eiropas parlaments arī ir uzstājis, lai dalībvalstis īstenot savas reformas, balstoties uz konvenģences plānu, arī pieprasot papildus finansējumu lai šos jautājumus vienmēr iesaistītu debatēs arī nacionālos parlamentus. Debats nacionālās parlamentos mums šķiet ļoti svarīgs, lai nodrošinātu šādu pasākumu īstenošanu un lai arī sabiedrība iedzīvotāji atbalstītu šāds pasākums. Eiropas parlamenta rezolūcijā mēs šos jautājumus esam uzsvēruši un uzskatām, ka tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Starpkomiteju sanāksmi, kuri organizē Ekon komiteju šodien, uh, Mēs pateicamies jums par eh, kvalitīvajām debatēm, par līdzdalību, un mēs sagaidām, ka ECOFIN priekšsēdētājs arī varēs uzlabot tieši demokrātisko atskaitīšanos eh, komponenti Eiropas kopējā ietvarā. Paldies! Εγώ σας ευχαριστώ και δίνω το λόγο στην κυρία... Paldies! Un eh, dod vārdu Pervanšai Beresai pār nodarbinātību un sociālajām lietām. Paldies, priekšsēdētāji! Starp parlamentārās tikšanās laikā mēs skatījām divus jautājumus. Pirmais saistīts ar er ekonomiskās un monetārās savienības sociālo dimensiju, kas deva mums iespēju uh, ieskicēt trīs galvenās problēmu grupas. Pirmā tiecas uz sociālā līdzsvara trūkumu Eiropas Savienībā, bet arī konkrētāk pašā Eirozonā. Daudz izteicās, ka papildus makroekonomiskā līdzsvara trūkumam ir rūpīgi jāseko arī sociālā līdzsvara trūkumam, jo varētu būt atpakaļ ejoša ietekme uz makroekonomisko līdzsvaru. Šajā diskusijas sadaļā Polijas parlamenta pārstāvis mums norādīja par risku, ka var izveidoties vairāku ātrumu Eiropa, un arī, ka konverģences stratēģijas mazina tādas valsts kā Polija konkurences iespējas. Savukārt eh, Somijas pārstāvis bija nobažījies par to, ka katra dalībvalsts mobilizējas, lai risinātu sociālus jautājumus. Otrais svarīgs elements šajā diskusijā attiecās uz to rādītāju sarakstu, ko komisija piedāvāja oktobra paziņojumā, un daudzi runātāji, konkrēti īri, grieķi, franči, izteicās par to, kā parlaments savā rezolūcijā runā par šo rādītāju paplašināšanu, schēmā, kas paliek ierobežota, tomēr paplašināta, lai tuvāk varētu skatīt piedācīga darba jautājumu, bērnu nabadzības jautājumu, piekļuvu aprūpēji, kā arī izaicinājums saistībā ar demogrāfiju. Trešais pīlārs, ja tā drīkstu to nosaukt, šajā diskusijā bija debates par automātiskajiem stabilizētājiem, un šeit vairāki e, deputāti runāja par e, šīs komitejas bažām, runājot par to, ka jā, sakārto jautājums saistībā ar minimālo bezdarba pabalstu, kas varētu būt kā pamats Eiropas sociālajai aizsardzībai, ņemot vērā uzklausīšanu, kas notika 9. jūlijā, pēc kam sekoja pētījums attiecībā uz Eiropas dimensijas pievienoto vērtību, kas tiks publiskots ap 12. februāri. Un papildus šiem trim diskusijas pīlāriem, ja tos tā var nosaukt, tika runāts arī par citiem jautājumiem, piemēram, izaicinājums, e, e, izaugsmes izaicinājums. Tika daudzkārt pieminēts ar īpašām bažām no Grieķijas kolēģu puses, puses, kuri bija nobažījušies par tādu izaugsmi, kas varētu būt kā trešās pasaules un kas neatbilstu uh, Eiropas Savienībā sagaidāmajai. Tāpat arī SVF priekšlikumi ar um, vājas izaugsmes perspektīvu savukārt Eiropas parlaments savā krīzes ziņojumā bija piedāvājis atveseļošanās plānus pa nozarēm, kas nozīmētu dinamiskāku pieeju investīcijām, jo daudzās valstīs pastāv lielas bažas par to, ka investīcijas nevar atgriezties pie uh, E, šodienas finansējuma nosacījumiem. Tāpat arī jāatgādina sociālās un vidas atbildības jautājums uzņēmumiem. Un runātāji konkrēti Latvijas un Rumānijas pārstāvji norādīja, ka struktūrālās reformas varbūt Grieķijā deva iespēju cīnīties pret nelegālo darbu, kā atgādināja Grieķijas ministrs bet bez tam pastāv bažas par sagaidāmo ritmu, tad, kad mēs izvērtējam šo struktūrālo reformu rezultātus. Otrā viedokļa apmaiņa attiecās konkrētāk uz izaugsmas gadu pār, uh, eh, izpēti, pieprasot likt lielāku uzsvaru uz jauniešu garantijām. Un šajā sakarā Eh, man ir zināms nemieris, jo tikai daži par šo konkrēto jautājumu izteicās, tomēr tas mūs visus mo mobilizē, lai eh, pat ja tikai 17 dalībvalstis šodien ir iesniegušas savus eh, jaunatnes garantiju plānus, un tie bija Francijas un Itālijas kolēģi, kuri norādīja viņu valstīs paveikto kā arī skaidri bija jūtams, ka par vienu no šāda tipa jautājumiem varētu izveidot sava veida tīklojumu, kur ik viens varētu nākt ar savu devumu, savu redzējumu attiecībā uz Eiropas stratēģiju. Un es domāju, ka šajā ziņā mums pilnīgi visiem būtu kaut kas veidojams rītdienai. Skatot izaugsmi vispārīgāk, ir jāatzīmē divas nozīmīgas bāžas. Pirmkārt, 2014. un iespējams arī 15. ņemot vērā eh, to, kas izskanēja perspektīvu sakarā, eh, atsevišķi redz, kā izaugsme atgriezīsies, bet visai trausli un nevienlīdzīgi gan starp dalībvalstīm, gan starp dalībvalstu teritorijām un paralēli cita izaugsme, kas viež bažas, ir nevienlīdzība izaugsme. Domājot par to, ka arī krīzes sākumā bija šāda nevienlīdzība izaugsme, bet arī šīs nevienlīdzības ir palikušas vēl asākas krīzes rezultātām. Runājot par izaugsmes eh, jautājumiem vadmotīvs bija kā tas, kā gan Eiropas parlamentam, gan um, iesaistītajām pusēm ir jāstrādā pie šiem jautājumiem. Un konkrēti izteicās parlamenta deputāti Edīte Bauere par jauniešiem bez kvalifikācijas. Un vēl gribu pieminēt pirmkārt to, ko sacīja Slovākijas kolēģis, kurš vērs uzmanību uz izaicinājumiem, saistībā ar cilvēku kapitāla destrukciju, ņemot vērā to politiku, kas notiek budžeta stabilitātes ziņā, un Rumānijas kolēģi pausto par izaicinājumiem attiecībā uz sociālo uzņēmējdarbību. Lūk, tās bija divas bagātīgas sesijas, kā jūs to sapratīsiet, kuras deva iespēju 12 parlamentu pārstāvjiem izteikties Pēdējā sesijā bija desmit runātāji, no tiem četras sievietes. Un pirmajā bija 12 runātāji plus ministrs, no kuriem arī četri runātāji bija sievietes. Paldies! Paldies! Ber, e, Beres skundze un dodu vārdu Vertmanas skundzei par budžeta jautājumiem. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es gribētu īsi atsaukties uz mūsu diskusiju un rezultātiem, runājot par budžeta situāciju. Mēs runājām par kohēzijas politikas kopsakarībām un detaļām. Sākotnēji tā tika precīzi izskaidrota un uh, uzsvērta atsevišķi momenti. Protams, kohēzijas politikai ir mērķis atbalstīt izaugsmu un nodarbinātību. Uh, Līdz ar to jāmin, ka Nacionālo parlamentu pārstāvi no Grieķijas, Lietuvas, Spānijas, Zviedrijas un Polijas izteicās, runāja par savu nacionālo perspektīvu, par savu pieredzi un par situāciju, kas daļai ir diezgan smaga viņu valstīs. Piemēram, no Grieķijas eh, mēs dzirdējām par eh, darba vietu eh, zudumu, kas ir milzīgs jo situācija ir arī dramatiska, piemēram, jauniešu bezdarba ziņā. Grieķijā šis jauniešu bezdarbs šobrīd ir 60%. Diskusiju laikā un uzklausot prezentāciju par valsts situāciju, kļuva skaidrs, ka um, krīzes sākumā um, MVU bija nepieciešams papildus atbalsts, jo viņiem vairs nebija pieeja uh, līdzekļiem Un šeit viens aspekts ir ļoti svarīgs, un tas uzsver kohēzijas politikas lielo veiksmi Eiropā. Tikai 0,3% no Eiropas IKP tātad tiek sniegti šādā apjomā naudas līdzekļi kohēzijas politikai, un ar šiem līdzekļiem ir panākta 1% izaugsme. Es domāju, ka to mēs varam vērtēt tikai kā veiksmīgu panākumu, Un kā jau iepriekš tika minēts, daudzām valstīm vairs nebija pieeja publiskiem līdzekļiem, tātad valsts līdzekļiem, un netika veiktas nekādas o, o, publiskās investīcijas šajās valstīs. Raugoties uz tagadējo plānošanas periodu, ir ļoti svarīgi saglabāt elastību. Uh, lai varētu veikt izmaiņas, eh, kad tas ir nepieciešams, un šeit visi ir vienisprātis, ka elastība ir jāpatur, lai var eh, pasākums pielāgot. Apkopojot, varu teikt, ka eh, tika minēts, ka ļoti daudzi noteikumi ir pārāk sarežģīti, bet visi arī tad, tad uzsver, ka tos vajadzētu vienkāršot, jo, piemēram, uh, zinātniekiem gandrīz nemaz nav laika un iespēju ar šiem noteikumiem iepazīties. Tas ir viens no punktiem, kas tika minēts kā iemesls tam, kāpēc uh, fondu izlietojums valstīs, uh, daudzās valstīs ir ļoti zems. Proti šis iemesls ir administratīvās kapacitātes trūkums, un komisijas uh, pārstāvis skaidroja, ka šeit jau ir panākt uzlabojumi. No komisijas puses tika pasvītrots eh, tas, ka, ja gadījumā eh, valsts iepirkuma noteikumi netiks eh, ievēroti, protams, tam būs sekas attiecībā uz attiecīgo dalībvalstu, un, protams, tās būs finansiāls sekas. Jāsaka arī tas, ka kohēzijas politikai vajadzētu būt orientētāji uz rezultātiem, un tika uzsvērts, ka jāliek uh, uzsvars uz uh, rezultātiem, un katrai programmai ir jābūt kaut kādam mērķim. Kohēzijas politika ir ļoti svarīga maziem un vidējiem uzņēmumiem, bet tikpat svarīga arī uh, enerģētikas uh, jomā, um, runājot par atjaunīgiem enerģiem un energoefektivitāti. Tas tika konstatēts, ka šie ir ļoti svarīgi uh, faktori izaugsmē un arī nodarbinātībai. Uh, un uh, līdzekļu pienācīgs izlietojums nobeigumā tika uzsvērts, un ir skaidrs arī tas, ka bez valstu budžetu sakārtošanas uh, nebūs nākotnē iespējas uh, atjaunot valstu finansējumu, un tiešām visām valstīm ir jāstrādā pie savu finanšu konsolidācijas. Paldies! Emis ευχαριστούμε και τώρα το λόγο tiesā mēs, kur sakām jums paldies. Un tagad es dodu vārdu Grieķijas ekonomikas ministram Janisam Turnerasam. Priekšsēdētāji vietnieku Karaskungs, Grieķijas parlamenta priekšsēdētāji, godējumie Nacionālo parlamentu deputāti, godējumie Eiropas parlamenta deputāti ar lielu prieku es pieņēmu Mārtiņa Šulca kunga piedāvājumu piedalīties šajā starpparlamentu konferencē par Eiropas semestri, ko organizē Grieķijas parlaments un Eiropas parlaments. Šis gadījums ir iespēja apmainīties viedokļiem un meklēt uh, līdzekļus, lai stiprinātu demokrātisko leģitimitāti lēmumu pieņemšanas laikā tādu, kas interesē gan Eiropas, gan nacionālos parlamentus, un par to mēs esam runājuši šo pēdējo trīs dienu gaitā. Grieķijas prezidentūrai Eiropas parlaments un nacionālajie parlamenti strādā kopīgi, lai sasniegtu mūsu prioritāros mērķus, kas ir pirmkārt eh, izaugsme nodarbinātība Eiropā, finansējot reālu ekonomiku nesenā ekonomiskā krīze ir radījusi makroekonomiskā līdzsvaru trūkumus lielā apjomā, kur sekas vēl jau vairāk tiek jūtamas um, perifērijos Eiropas Savienībā vairāk nekā centrā, neraugoties uz budžeta korekcijām un reformu īstenošanu Eiropas Savienības dalībvalstīs. valstīs daļēji deva iespēju koriģēt šo līdzsvara trūkumu. Algu korekcijas struktūrālās reformas palīdzēja uzlabot situāciju it īpaši valstīs, kas saskars ar vissmagākajām problēmām. Tomēr, neraugoties uz to visu, ir ļoti daudz darāmā. Bezdarbs un nabadzība ir nepieļaujamos līmeņos, un mums ir jāmēģina risināt šīs problēmas, kas tiešā veidā skar Eiropas pilsoņus. Gan valsts, gan privātie parādi ir stabilizējušies ļoti augstos līmeņos, neraugoties uz pieliktajiem pūliņiem, un valstīm ir jāpieliek papildu pūliņi, lai atbalstītu iekšējo piepra pieprasījumu. Makroekonomiskā līdzsvara trūkums ir atšķirīgs eh, katrā valstī un ir konkrēti jāskatās jāskata katrs gadījums vai e, ņem atkarībā no tā, vai tā ir valsts ar deficītu vai pārpalīkumu. Komisija 2013. gada novembrī izveidoja uzraudzības mehānismu, kas pasvītro šos būtiskākos punktus katrai valstī, un mūsuprāt tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Turklāt mēs aicinām ikvienu dalību valsti nopietni ņemt vērā šajā ziņojumā norādīto. Grieķijas prezidentūra balstīsies uz šī ziņojuma, lai sagatavotu februāra ekofin sanāksmi. Vēl viens svarīgs instruments ir Eh, padziļināts pārskats, kas detalizēti skata makroekonomiskā līdzsvar trūkuma jautājums, kas ir bijuši vērojumi ikvienā dalību valstī, piedāvājot piemērotas politikas, lai koriģētu situāciju. Prezidentūra atbalsta šos eh, pasākumus un piedāvās pasākumus, lai tos varētu īstenot labāk. Turklāt gribu norādīt, ka arī atsevišķi projekti ir īstenoti konkrēti Grieķijā, lai koriģētu šo līdzsvar trūkumu Grieķija, kā jūs zināt, bija īpaši smagi skārta. Tekošā konta deficīts bija 14,9% 2008. gadā, 2014. gadā varētu būt neliels pār, pārpalikums, aptuveni 1,3% IKP. Starp 2009 un 2013. gadu vispārīgās pārvaldības deficīts kritās no 3, par 3,4 punktiem IKP ziņā, tātad pārējot no 15,6 eh, uz 12,2. Eh, Tāpat arī primārais deficīts ir samazinājies, pārējot no 10,4 deficītā uz nelielu pārpalikumu 0,4 apjomā. Atvainojiet, ka sauc tik daudz skaitļus, bet eh, es gribēju norādīt, ka šeit ir runa par visātrākajām korekcijām, kādas vēl nav eh, redzētas nevienai savu valstī, un lai gan eh, primārais eksedents tiek koriģēts cikliskā veidā, tomēr eh, tas varētu par 6% pārsniegt IKP. Tālāk runājot par ekonomikas finansēšanu, par nodarbinātības izaugsmes atveseļošanu, kas ir mūsu pēdējo dienu diskusiju centrā, gribu sacīt kā Grieķijas prezidentūra uzskata, kā šeit ir runa par prioritāru jautājumu, un mēs turpinām šo sanācijas darbu. Mēs esam varējuši vērot eh, stabilizāciju bezdarba ziņās, situācija stabilizējas, tomēr mums ir jāturpina koncentrēt mūsu politiku uz kohēzijas jautājumiem un uzņēmumu atveseļošanu, jo vienkārša budžeta disciplīna, ja paralēli nav politiku, kas veicina izaugsmi un sociālo kohēziju, izpaustos vienkārši kā stingrā staupības pasākumi, kas mūs attālina no pilsoņiem un palielina eiroskeptiķu rindas. Ja mēs vēlamies atgriezties pie izaugsmas un nodarbinātības, tad ir pilnīgi noteikti jāveic ja, uh, fluīds ekonomikas finansējums finansējums. Mēs esam saskārušies ar eh, krasu investīciju krišanos Eiropas Savienībā konkrēti par uh, eh, 117%. Un valstis, kas visvairāk izskārusi krīzi, Grieķija, Kīpra, Īrija un citās, šeit mēs varam runāt par vēl lielāku kritumu, nevis 17, bet 40 un arī finanšu pieejamības trūkums ilgā termiņā visai as izpaudās krīzes laikā. Mazie vidēji uzņēmumi, kas ir Eiropas ekonomikas mugurkauls. Visā Eiropas ekonomikā tika vissmagāk skārti. Un tas palīdzēja krīzēs eh, iestāties aizvien dziļākai. Diemžēl šīs parādības pietiekami netika izvērtētas krīnas laikā. Ekonomiska un politiska neskaidrība bija faktori, kas um, atbaida iespējamos investors krīzes laikā. Ļoti nepatīkam to būtu teikt, bet tomēr tas jānorāda, ka vairākās valstīs, taiskaitā atsevišķās eirozonas valstīs, izskanēja doma par izstāšanos no eirozonas papildus banka finansējuma avotu stiprināšanai ir jāmeklē citi piekļuvs veidi likviditātēm uzņēmumiem. Sekojot Eiropadomas slēdzieniem, Ekofins ir iecerējis turpināt šo procedūru un atvieglot MVU piekļuvu finansējumam. Tas ir vienīgais veids, kā veidot izaugsmu un jaunas darba vietas. Grieķijas prezidentūra ir iecerējusi veselu rindu pasākumu, kurus tā piedāvās Eiropas komisijai pēc zaļās grāmatas, lai varētu atvieglot piekļuvu finansējumu šiem MVU. Un šajo ietvarā Grieķijas prezidentūra ir iecerējusi pātrināt diskusiju par izaugsmi balstoties uz augsta līmeņa eksperta grupu ieteikumiem, e, kas izskanēja 13. gada 12. aprīlī. Mēs esam gandrīz, ka Eiropas investīcija banka ir piedāvājusi savus rīkus un atbalstīs komisiju, kā aicinām atbalstīt komisiju un Eiropas investīciju banku, lai tiktu piešķirtas lielākas iespējas, lai varētu uh, panākt galīgo vienošanos līdz šī gada ma maijam. Šis lēmums ir vēl viens solis uz priekšu, lai atgrieztos pie normālas kredītu piešķiršanas sistēmas. Šī procedūra pārēdz koplēmumu, piesaistot arī parlamentu, un mēs ceram drīzumā panākt vienošanos likumdošanas līmenī. Mūsuprāt, noteikumi par ilgtermiņa investīcijām ir ārkārtīgi svarīgi, un tie ir saistāmi ar infrastruktūru finansējumu un PM, MVU attīstību. Tālāk par budžeta situāciju runājot, kas ir ārkārtīgi būtiski Eiropas Savienības finanšu arhitektūrā. Nesenā krīze ir parādījusi, ka Eirozonai ir vairāk jāstrādā sadarbībā, tad, kad ir runa pār lēmumiem budžetjomā. Ir vajadzīgs vairāk koordinācijas, kas palīdzēja izveidot Eiropas semestri, kas ir sava veida Eiropas politikas kalendārs. Līdz šim Eiropas semestrs ir panākums tās cit īpaši, ja mēs ņem vērā to, ka e e ekonomiskā situācija visvairāk krīzes skartajās dalībvalstīs ir uzlabojusies pastiprināti ekonomikās pārvaldības noteikumi konkrēti sešpaka un divpaka, kā arī stabilitātes pakts, ir perfekti izveidota Eiropas semestra ietvaros un paliek Grieķijas prezidentūras prioritāšu skaitā. Mēs dzirdējām ziņojumu par reālu ekonomiku un monetāro savienību 2012. gada Eiropadomē. Un mēs esam iecerējuši turpināt iet pa šo ceļu. Eh, banku savienības realizācija ir pilnīgi noteikti, ja mēs vēlamies atjaunot eh, uzticību banku sektoram un nodrošināt šīs sistēmas labu funkcionēšanu. Pilnīgi noteikti ir jā. Ja, turpina veidot darba vietas, kas ir būtiski tām mājasēmniecībām, kas pēdējā laikā ir pakļautas ļoti lielām grūtībām bijušas. Banku savienībai ir jārod iespēja izkļūt no apburtā loka un ir jāgarantē apstākļi, kas nodrošina finanšu stabilitāti. Tas ir vienīgais veids, kā aizsargāt noguldījums un uzņēmums. Papildu šim pasākumam mēs esam iecerējuši. Padziļināt monetāro savienību To mēs esam iecerējuši veikt ar ekonomiskām reformām, eh, palīdzot veidot eh, darba vietas, palīdzot veidot izaugsmī, un pirmoreiz sociālā dimensija būs daļa eh, eiro, no Eiropas semestra Grieķijas prezidentūra. N sekos Eiropadomes norādījumiem. Bez tam mums ir savas prioritātes 2014. gada Eiropas semestrim. Tas būs ideāls ietvars, lai uzlabotu sadarbību starp dalībvalstīm un veidotu konsekventāku Eiropas Savienības ekonomisko politiku. Ceļu šeit atvēra īrijas prezidentūra, Grieķijas prezidentūra, respektēs budžeta vienošanās nosacījums, kā arī stabilitātes un izaugsmes pakta nosacījums. Šogad Eiropas semestris būs ar četrām inovācijām. Pirmkārt, Eiropadomes eh, loma tiek stiprināta. mēs varēsim vērot uh, sava veida diferenciāciju padomjas slēdzienos diskusijas. Notiks pa nozarēm, pa sektoriem, kur tiek uzskatīts, ka šīs diskusijas varētu būt ar savu pievienoto vērtību. Specifisku valstu ieteikumu, piemēroši, sagatavošanu un gada pārskatas, eh, pārskata izskatīšana arī būs šo uzdevumu centrā. Tāpat arī mēs sekosim tam, kā dalība valstis piemēro šos ieteikumus. Kalendārs, lai pieņemtu šos SSR, ir vēl viens izaicinājums kas būs jārisina un tas būs jāveic īpaši īsā laikā, tāpēc mēs nopietni strādāsim, sagatavojot šo procedūru un cerot sasniegt labus rezultātus. Mēs cieši sadarbosimies ar komisiju un visiem, kas strādā pie valstu specifisku rekomendāciju izstrādes, lai varētu garantēt labus rezultātus šajā darbā. Visas dalībvalstis piekrīt piecām lielajām prioritātēm, ko pasvītroja Eiropas komisija savā gada izaugsmas pārskatā. Mēs vēlamies nodrošināt šādu atveseļošanu, nekaitējot izaugsmēji, mēs vēlamies uzlabot finansējuma piešķiršanas iespējas. Mēs vēlamies risināt bezdarba jautājumus un uzlabot konkurētspēju. Mēs koncentrēsim uzmanību šīm prioritātēm šo tuvāko, turpmāko sešu mēnešu gaitā. Konkrēti, februāra ekofins pieņems savus slēdzienus, kas pēc tam tiks iesniegti marta Eiropadomēji kas veidos sarkano sarunu pavadienu, turpinot 13. gada decembra lēmums, un arī mēs ņemsim vērā uzraudzības mehānisma jautājums. Un tad, kad Eiropas komisija būs šos līdzienus eh, pieņēmusi, maija ekofins tos apstiprinās. Jūnija ekofins sagatavos gala tekstu kurš pēc tam tiks iesniegts pieņemšanai jūnija Eiropadomē. Paldies! Paldies! Un mēs tagad dodam vārdu Tremasīnas kungam, Grieķijas deputātam. Paldies, priekšsādātāji! Stanāras kungs savā runā Um, uzsvēra vairākas lietas. Es gribētu dzirdēt precīzāk par to, ko runājām vakardien par Olī Rēna priekšlikumiem. Olī Rēns norāda, ka Eiropas centrālajai bankai ir, viņi ir noteikusi, ka ir šie 100 tūkstoši eiro kā noguldītāju garantija Un uh, tādā ziņā mēs stiprinām spēcīgo valstu bankas Eiropas ziemeļos, savukārt Eiropas dienvidos. Mums arī noguldītāji, galvenokārt, kur uh, citi, uh, citi noguldījuma apjomi - 570 tūkstoši apjomā. Un līdz to jautājums ir, kādā veidā tad var veicināt aizdevumu piešķiršanu maziem vidiem uzdevumiem un tādā veidā veicināt ekonomisko attīstību. Otkārt. Investīcijas un investori. Investori vēlas, protams, lai būtu skaidrs uh, tirgus, lai vispār viņam būtu arī vērts ieguldīt. Un tādēļ nu, te ir jāskatās, ka tam ir jābūt tādai divpusējai attīstībai divvirzienu kustībai. Viens ir Eiropas attīstība kopumā Ziemeļvalstīs un arī Dienvidvalstīs, kas šobrīd gan drūzāk pielīdzināms ir trešās pasaules valstīm šī ekonomiskā attīstība. Tad es domāju, ka būtu jāizdara skaidrs spiediens arī šādā jomā, lai panāktu to, kam kāds arī parūpējas Eh, investīcijas būtu gan ziemeļos, gan arī dienvidos. Es saprotu, ka tas jums varbūt šobrīd ir grūti kaut kādā veidā to komentēt, bet man tas liekas ļoti būtisks jautājums. Īpaši Eiropas dienvidu valstīm. Es būtu pateicīgs, jūs kaut kādā veidā to komentēt un arī ietekmēt. Labi, paldies. Marīnīkungs tālāk. Viņš ir Francijas senāta ekonomikas lietu komitejas priekšsēdētājs. Priekšsēdētāja kungs, dārgie kolēģi, brīdī, kad šī sēde beidzas, gribētu atgādināt, kā ir jāveic progress attiecībā uz statusu darbības veidu šai starp parlamentu konferencē. Atvainojiet, ka es to atkārtoju. Bet Viļņas slēdziens slēdzieni netika pilnībā piemēroti, jo tika paredzēta darba grupas sanāksme lai varētu noteikt šīs konferences darbības veidu, un šī darba grupa līdz šim laikam vēl nav kopā sanākus, un man likās, tas gan ir pozitīvais punkts, ka tuvāko mēnešu plānos Grieķijas prezidentūra un it īpaši Itālijas prezidentūras sagatavošana atgriezīsies pie šī jautājuma. Gribu sacīt ka starpparlamentu konference, kas tiktu pārliecīgi kontrolēta no Eiropas parlamenta puses, nav uh, e, starp parlamentu konference uh, līguma 13. pantā uh, izpratnē. Un um, negraujot mūsu institūciju līdzsvaru, ir jāpieļauj, ka saskaņā ar um, attiecīgo Nacionālo parlamentu komisiju sadarbību tiek gatavot starp parlamentu sanāksmju dienas kārtība, kā tiek noteikts darbības veids ar minimālo sekretariātu un lai tas viss tiktu. Eh, veidots uz nepārtrauktības principiem. Es domāju, ka būtu vēlams, un arī Eiropas parlamentam būtu goda lieta, lai šis darbs tiktu paveikts vēl lielākas atvērtības gadā, vismaz līdz esošā sasaukuma beigām, bet es pieļauju, ka pēc Eiropas vēlēšanām un ņemot vērā sagatavošanās darbu mēs beidzot varēsim uzskatīt, ka 13. pants tiek pilnībā piemērots. Paldies! Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Μαρινή και το λόγο το έχει τώρα η κυρία Τίσεν, Ευρωβουλευτής.Rais runātājs Tīsens kundze Eiropas parlamentā. Voorzitter, uh, voorzitter. Paldies, priekšsādātāji. Ekofin priekšsādātājs ļoti pareizi teica, ka banku savienība mums būtu pēcot jānoslēdz, jāpabeidz, jo tas e, veicinās uzticības atjaunošanu. Mēs zinām, ka tas ir liels izaicinājums un kopīgi varam būt e, lepni par sasniegto. Mums ir kapitāla prasība direktīva, ir e, noteikumi, kas attiecas uz banku noregulējumu ir banku uzraudzība, tagad izveidota tas viss, ir Eiropas sistēmas daļa, bet eh, mūsu vienotais noregulējuma mehānisms SMR, tas ir vēl um, tāds nepabeigts, tas ir uh, tādā veidā šobrīd, kuru mēs uzskatām par uh, pārāk sarežģītu, vismaz Eiropas parlamentā ir tāds viedoklis. Un beidzot, eh, ir eh, tātad gal galā tas ir tāds starpvalstu risinājums un nevis kopienas risinājums. Un tāpēc gribēju pajautāt Ekofin priekšsādātājiem, vai šeit ir vēl kādas manevrēšanas iespējas, vai viņš atbalsta mūsu viedokli un mūsu vēlmi eh, panākt atbalstu no citām dalību valstīm kopīgi mehānismu izveidēji jo tāds taču bija mūsu mērķis, un tas mums ir arī nepieciešams, lai banku savienība a, patiešām tiktu pabeigta un pilnveidot, lai tā varētu sākt darboties. Paldies! Silkinē kungs no Beļģijas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par šo! pasākumu organizēšanu, esmu pārliecināts, ka Eiropas un Nacionālo parlamentu deputāti, eh, var, tas ir ļoti labi, ka viņi var eh, mainīties viedokļiem, bet ir ļoti grūti panākt vienošanos un runāt eh, pār vienu un to pašu jautājumu no viena skatu punkta. Bet šīs konferences nav pietiekamas, ņemot vērā demokrātisko izaicinājumu, ar kuru mēs saskarāmies. Uh, attiecībā uz mūsu līdzpilsoņu izpratni par Eiropas projektu noderīgumu. Mēs eh, runājot par uh, Eiropas eh, eh, semestrā noteiktajiem ierobežojumiem, kas varbūt ar savu sociālo ietekmi mums tas ir jāņem vērā un mums ir jādomā par uh, konverģents mehānismiem, kas tiek šodien piedāvāts, tāpat ir ļoti rūpīgi aizturas pret eh, valstu pecifisku. No ekonomiska viedokļa tie pasākumi, kas ir noteikti dalībvalstīm, pat ja atsevišķi no tiem ziņo par izaugsmas atgriešanos, tomēr ir noveduši pie ekonomikas palēnināšanās ar tādu sociālo ietekmi, ko norādīja Beres skundze eh, darba grupā šorīt ar um, nabadzības pieaugumu, ar plaisu starp eh, trūcīgajiem un eh, mazāk trūcīgajiem mūsu pilsoņiem. Mēs nedrīkstam aizmirst sociālos jautājumus, tie ir jāņem vērā. Mums ir bijusi iespēja uzklausīt ECOFIN turpmākā pusgada priekšsēdētāju, bet Papildus vienotajam atrisināšanas mehānismam mēs ļoti e, rūpīgi izturamies pret tiem nosacījumiem, kas dotu iespēju novērst citu finanšu krīzi un kas dotu savu atbalstu ekonomikai. Mūsuprāt, ir būtiski, lai notiktu struktūrālas reformas, tā skaitā banku sektorā. Un visbeidzot, tuvāko sanāksmju laikā mēs varēsim redzēt Eh, kāds ir skatījums uz sociāliem ekonomiskiem jautājumiem. Piemēram, mēs esam pārsteigts, ka enerģētikas jautājums tiek skatīts visai margināli. Uh, Tas ir būtisks eh, gan ekonomikas, gan klimata ziņā. Tas palīdzētu veidot tūkstošiem darba vietu eh, energoefektivitātes ziņā. Tāpat arī par atjaunīgajām enerģijām runājot Eiropas Savienībai ir jāņem vērā šie izaicinājumi un dalību valstīm ir jārīkojas tieši tāpat. Paldies! Paldies! Dod vārdu. Limulis kungam. Paldies priekšsēdētāji. Vakar Eirogrupas vadītājs norādīja, ka vēl nebija zināms, kāds trojka atgriezīsies Atēnās, jo tas attiecas uz Grieķijas valdības atbildību. Samaras kungs Strasbūrā uzstājoties sacīja, ka Grieķijas valdība ir paveikusi, ko vajag. Tādā gadījumā kurš runā taisnību šajā ziņā? Jūs sacījāt, ka jautājums par trojku Atēnās ir mazāk svarīgs jautājums. Tomēr es gribētu zināt, ko domā Grieķijas valdība. Vai ir neatrisināti elementi, kas ir jāsakārto, vai trojka ir iecerējusi atgriezties Atenās, un ja jā, tad kād? Otrais elements gribētu dzirdēt konkrētu atbildi. parlamenta komitejas ziņojuma projekts runā par caurskatāmības eh, deficītu un demokrātiskās kontrolas deficītu attiecībā uz um, sistēmu eh, darbību Grieķijā. Kā jūsuprāt, vai Grieķijā pastāv šāds caurskatāmības problēma vai nē? Trešais. Um, Eiropas parlamenta ekonu komitejas atzinums līdz ar korekcijas programmām norāda, ka ir sasniegts nabadzības, eh, bezdarba un recesijas rekords ar pilnīgi katastrofiskām sociālām sekām. Ko par to domā Grieķijas valdība? Un visbeidzot, ir pilnīgi acīm redzami, ja mēs paskatāmies uz skaitļiem, ka parāds ir pieaudzis visā laikā, kamēr programma tik īstenota Grieķijā un citās Eiropas Savienības valstīs. Un šī problēma skār pilnīgi visu Eiropas Savienību un ne tikai Dienvidu valstis. Šī ir monetāra problēma. Kā jūs esat iecerējuši šo pro problēmu eh, risināt? Paldies! Lielas paldies, Rudī Krāca. Kirjandi Proedre, Kirjē Purgē. Paldies, eh, priekšsēdētāji, ministra kungs. Mēs ļoti uzmanīgi uzklausījām Grieķijas prezidentūras prioritātes, par kurām jūs ziņojāt. Svarīgi, protams, ir panākt līdzsvaru, bet gribēju pieminēt vēl vienu svarīgu lietu. Īpaši jākoncentrējas uz ekonomikas finansēšanu un uz alternatīvām iespējām. Šo pēcpusdienu ekon komitejā mums būs iespēja par to runāt. Tagad par valstu parādiem. Tas ir ļoti svarīgs jautājums Grieķijai, bet svarīgi ir ilgspējīgi to risināt. Ministra kungs, jūs kā ECOFIN padomas priekšsēdētājs, vai jums ir uh, iespējas, ka tas ir varbūt jautājums, kas ir aktuāls uh, visā pasaulē, ka tas arī citās valstīs apdraud stabilitāti. Jūs par to esat šādi un tad izteicies, um, un arī ir piedāvāti risinājumi, jo īpaši Eirozonai. Jūs taču zināt, uh, kāda ir situācija. Bet kā Ekofina priekšsēdētājs un uh, mēģinot panākt ekonomikas atlapšanu, vai jums ir kāda priekšlikumi, ko varētu darīt, lai Eiropas parādu līmeni varētu samazināt? Protams, mums Grieķijā ir liela problēma, bet valsts parādu problēma uh, ir aktuāla visā Eiropā, ne tikai Grieķijā. Arī G20 vajadzētu par to runāt Un uh, jābūt tiešām tādiem patiesiem mēģinājumiem uh, stiprināt uh, ekonomiku visā pasaules mērokā. Paldies! Mūsu pēdējais runātājs ir Tūsas uh, kungs. Džordžos Tūsas, lūdzu. Kirei, burgie, kirie, Ministra kungs, dāmas un kungi! Šīs divas dienas, kamēr notika starpparlamentālās tikšanās, rūpīgi visam sekoju un uzklausīju tagad arī Grieķijas ministru, kurš vada Ekofin padomi. un jūs runājāt arī par lēmumu leģitimitāti, par lēmumu demokrātisko leģitimitāti Eiropas līmenī. un tomēr man ir cits viedoklis. 28 dalībvalstis uh, parāda, ka nav vienprātība uh, starp to, kas tiek teikt šeit Eiropas parlamentā, arī, ko saka Eiropas parlamenta deputāti. Tas viss nav savietojums ar to, ko uh, piedzīvo miljoniem bezdarbnieku, cilvēku, kas uh, dzīvo uz nabadzības robežas, un uh, ļoti daudzi no viņiem ir uh, ļoti jauni, jaunieši ir ļoti daudz bez darba. Vai jūs nedomājat, ka šī te uh, tautai naidīgā politika beidzot būtu jāizbeidz valsts līmenī? Un otrs uh, elements, ko gribēju pieminēt, ir sekojošais. Attīstība, jā, bet kam? Uh, izaugsme, bet kā labā? Tas taču ir skaidrs, ka Eiropas Savienības uh, stratēģija, proti Eiropa 2020 stratēģija, tās mērķis ir stiprināt konkurētspēju, bet tā stiprina monopolus un kapitālu, un Tādējādi netiek pietiekam novērtēts darba spēks. Un vai tad uh, tikai uh, grieķi, portugāļi un īri tiek atbalstīti? Un uh, kā tas ir, vai citi nesaņem makroekonomisko atbalstu? Eiro plus līgumu, protams, esmu lasījis. Uh, bet uh, principā tas neko nedod. Priekšsādātāja kungs, jā, es tūlīt eh, beigšu runāt. Darba spēka izmaksas, eh, ražošanas izmaksās, protams, arī ir jāņem vērā. Sociālās apdrošināšanas izmaksas un tam līdzīgas lietas, tas viss ir jāņem vērā, padziļinot ekonomikas un monetāro savienību bet tas, kas ir plānots, patiesībā vēl sāsina situāciju un uh, problēmas starp valstīm un reģioniem tikai pieaug un nevis samazinās. Paldies! Tagad uh, gribētu lūgt mūsu runātājus, kas grib izteikties, atbildēt uz jautājumiem, to arī darīt, un sāksim ar Pervanšu Beres kundz, lūdzu. Uh, merci, monsieur le président. Je vous laisse... Paldies, priekšsēdētāji. Es došu iespēju jums teikt galvā par institucionālajiem aspektiem, jo domāju, ka jūs savā kapacitātē to paveiksit vislabāk. Bet es gribētu atsaukties uz vienām no bažām, kas izskanēja no šī rīta sanāksmēm un kas vēl netika pieminēta šajā uh, plenāra sesijā konkrēti, kā Eiropas vēlēšana priekšvakarā, kad ļoti daudz ir nobažījušies pār latentu eiroskepticismu, pār izaicinājumiem mūsu krīzes skartajiem iedzīvotājiem. Mūsu līdzpuls pilsoņu gaidas pēc spēcīga signāla, ka viņu bažas tiek tiktu ņemtas vērā cīņai pret nevienlīdzībām, par patiesu jauniešu garantijas izveidošanu, ietilps tajos spēcīgajos vēstījumos, ko mēs esam dzirdējuši šo sanākšu laikā, ko es nepieminēju, bet, manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgi kā vēstījums visiem, kas dosies projām no šīs, manuprāt, ļoti auglīgās eh, trīs dienu viedokļa apmaiņas. Paldies, priekšsēdētāji, ka devāt man iespēju to pateikt. Jā, Herzlichen Dank. Last but not least. The... Paldies. Un tagad uh, eh, Ekofin priekšsēdētājs. Um, Protams, apādīšu. Paldies. Atbildēšu vispirms Tamasīnos eh, kungam. Nedomāju, ka būtu neatbilstība starp eh, Olirēna un citu sacīto. Protams, mēs strādāsim gan ziemeļu, gan dienvidu interesēs. Un sistēmai ir jāpasargā Eh, noguldītāji neatkarīgi no tā, kur tie atrodas. Krīze mums ir daudz iemācījuši šajā sakarā, un mēs nenošķiram eh, ziemeļus un dienvidus attiecībā uz šo pasākumu. Ir runa par to, ka tiek pasargāts ik viens noguldītājs neatkarīgi, vai viņš nāk no ziemeļu vai dienvidu valsts. Garantēts aizdevumus uzņēmumiem, lai tie notiktu normālā veidā, lai varētu atgriezties pie uzticības, ir tas iemesls, kāpēc mēs gribam izveidot Banku Savienību visai Eiropai un ne tikai Dienvidu Eiropai. The... Vēl varu jums apliecināt, ka Grieķijas prezidentūra jau šobrīd dara visu, lai veicinātu dialogu starp Grieķijas prezidentūru un nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu par visiem jautājumiem, kas skar ekonomikas politiku. Par Marijas Zīsenes aktualizēto jautājumu. Mm, mums ir, protams, jāspēkā šīs jaunais noregulējums, kas balstās starpvaldīgu līgumu bet vēlos arī norādīt. Šis debats padomē gāja mēnešiem ilgi, un mēs izvēlējāmies drošāko pozīciju, kas rada vismazākos tiesiskos riskus. Un arī ņemot vērā secinājumus no krīzes, Mēs skaidri pateicām, mēs vēlamies panākt banku savienību, centralizētu sistēmu. Mēs vēlamies, lai būtu skaidrs vienotais banku noregulējuma mehānisms, lai būtu arī skaidrs vienotais uzraudzības mehānisms un uh, arī šis noregulējuma fonds. Un mēs pasakām, ka arī Eiropas parlaments tiks iesaistīts visos posmos. Pirmkārt jau izveidot spēcīgu banku savienību, Tātad tālāk Zilkana kungus dod jautājumu, vairāk tie bija, par Eiropas uh, pusgadu semestri. Nu, mēs runājam par šo līdzsvaroto pieeju. No vienas puses fiskālā stabilizācija, ekonomiskā stabilitāte, nodarbinātība un sociālā kohēzija. Mēs esam uzlabojuši jau šo procesu pēdējo gadu laikā. Šobrīd akcents mēs liekam tieši uz investīcijām, fiskālām, fiskālo konsolidāciju, lai veicinātu ekonomikas izaugsmī. Mēs arī vienmēr cenšamies, iespējami maksimāli piesaistīt un iesaistīt dialogā sociālos partnerus. Jā, tā ir, ka banku savienības mērķis ir novērst banku krīzi, iespējamo atkārtošanos. Jo tieši banku krīze bija pats sāpīgākais punkts Eiropas uh, līdzinē pieredzē. Par energoresursiem un atjauniem energoresursiem mēs saprotam, ka ir jāizlīdzsvaro uh, šīs izmaksas ar nodarbinātības iespējām. Demolisevē kungam atbildēšu kā ekonomikas ministrs un nevis ekofina priekšsēdētājs, jo šeit ir runa par Grieķiju. Es zinu Daisona Blūma atbildi, bet tomēr ir panākts ļoti daudz salīdzinājumā ar to, kas tika paredzēts decembrī. Praktiski viss ir īstenots, tomēr atsevišķi jautājumi vēl neatrisināti. Mēs uh, tos apspriedīsim ar trojku, jo mēs esam praktiski nonākuši līdz programmas galam. Ir jāatzīst, ka uzdevums nav no vieglaģiem, un kā Grieķijas valdība mēs mēģinām e, rīkoties tā, kā Grieķijas tautai būtu vislabāk. Mēs sadarbojamies ar trojku, taču nebažījieties, kā jau ir bijis līdz šim, mēs panāksim vienošanos līdz procedūras beigām. Eh, eh, Runājot par trojku. Grieķijas valdības nostāja ir rodama tekstā, kas ir nosūtīts Eiropas parlamentam, kas ir ļoti detalizēts, kas ir publicēts un ir atrodams Eiropas parlamentam Eh, tīmekļu vietnē, tāpat arī Grieķijas parlamenta tīmekļu vietnē. Tur ir lasāms mans viedoklis pilnīgi skaidri. Un jānorāda, ka Eiropas komisijai ir jāatskaitās Eiropas parlamentam par trojkas aktivitātēm dalību valstīs, un mēs esam gatavi paredzēt priekšlikumus, procedūras attiecībā uz demokrātisko uh, leģitimitāti vai citu jautājumu. Tālāk par parādu runājot. Šis jautājums izskanēja to uzdeva Rodi Kratsā, deputāts Tūsas. Domāju, ka mēs esam izvēlējušies visdrošāko ceļu. Un visdrošākais ceļš ir izaugsme. Tā ir pirmā prioritāte ceļš, pa kuru jāiet, ja mēs vēlamies samazināt noturīgā veidā parādu. Protams, pastāv citi ceļi, piemēram, privatizācija, un dažkārt tas darbojas efektīvi. Tas dotu iespēju samazināt parādu, taču Grieķijas gadījumā. Un šeit es atbildu Kratsas kundzei Jūs zināsit, ka 12. gada novembra Eirogrupā mēs radām juridisku pamatu, kas dod iespēju e, samazināt parādu e, sākot ar e, Grieķijas e, primi, e, primārā e, pārpalikuma atgriešanu Mēs gaidām trojkas uzraudzības beigas, lai Eirogrupa varētu atgriezties pie diskusijas par Grieķijas parādu. Pār citiem Krācas kundzes uzdotiem jautājumiem tik tiešām ir jāskata ekonomikas finansējums. Es par to jau runāju savā sākotnējā runā, jo mēs esam labi sapratuši, krīze mums ir e, devusi iespēju apzināties likviditātes svarīgumu. Un šī iemesla dēļ mēs piešķirām ļoti lielu nozīmi Banku Savienībai, Eiropas investīciju un investīci, bankas un investīciju fonda loma ir prioritāras, it īpaši Eiropas Savienības reģionos, kuri saskaras ar izaugsmes trūkumu problēmu vai augstu bezdarba līmeni. Papademilo skungam par Grieķiju parādu runājot un to, ka tas skar ne tikai Grieķiju, bet visu Eiropas Savienību, par to jau es runāju un atbildot Tusas kungam. Uh, Domāju, ka ekonomikas un monetārās savienības padziļināšana ir visu interesēs. Šeit nav runa par politiku, kura būtu kapitāla interesēs uz strādājošo rēķina. Es domāju, ka to mēs esam padziļinājuši šeit, ja ir. Uh, efektīva ekonomiskā monetārā savienība, ja no, mēs nonākam pie efektīvas e, politikas koordinācijas, tad mēs varam nodrošināt lielāku efektivitāti, lielāku sociālo taisnīgumu. Palūkojoties, piemēram, uz Eiropas semestra piemēru, cik lielā mērā šāda pieeja ir daudz līdzsvarotāka. Mēs mēģinām nodrošināt izaugsmi, darba vietas un sociālo taisnīgumu. Paldies! Karisumi, Paldies! It īpaši gribu pateikties Ekofin priekšsēdētājam. Un tagad došu vārdu Karaskungam. Jā. Lībā kolēģe. Godātais eh, Karkaķi kungs, godātais ministra kungs, dāmas un kungi. mūsu trīsdienu konferences noslēgumā vēlos pateikties visiem deputātiem, vienalga no kuras zemes jūs būtu un no kurā parlamenta jūs būtu, un pateikties arī jums par aktīvu līdzdalību. Trīs dienu laikām mēs nevaram teikt, ka varbūt viss noritēja perfekti, bet tas ir bijis tomēr nozīmīgs solis uz priekšu. Un nozīmīgs vairākos elementos. Pirmkārt, pirmo reizi notika šāda konference, kur mēs pērām 13. pantu par fiskālā kompaktu līgumu un sasaistam to ar Eiropas pusgadu. un turpmāk arī iekļaujam to tieši Eiropas parlamentu nedēļā. Šādu pasākumu mēs jau uzsākam Viļņā, balstot uz 13. pantu, un pagājušo gadu to veltījām tieši Eiropas pusgadam, Eiropas semestrem. Šoreiz tas bija pirmo reizi, kad mēs apvienojam šīs abas diskusijas daļas Tas ir reiz arī mūsu pienākums un arī pašu nopietnākā interese. Daži skatīja varbūt, ka šis līdz ar to tēmu loks ir pārāk plašs, un savukārt citu skatīja, ka tas tomēr vien tiek skatīts pārāk šauri. Bet tomēr mēs arī redzējām un piedzīvojām, ka šīs debats par fiskālo kompaktu, visi uzdotie jautājumi par valsts, pa, valstu parādiem un pat parāda samazināšanu ir ļoti cieši saistīti arī ar lielajiem jautājumiem, kā vispār mēs īstenojam budžeta politikas uzstādītos mērķus, kas reizi atspoguļo arī nodarbinātības politiku un arī mūsu politisko atbildību par mūsu sabiedrību politisko attīstību. Tādēļ, manuprāt, ir apsveicami, ka mums kopīgi izdevās šos lielos jautājumus. Viens ir Eiropas semestris, Eiropas pusgads un fiskālais kompakts, šos apkopot un diskutēt par tiem kopā. Otkārt, šī bija pirmā reize, kad mēs organizēsim trīs dienu konferenci. Un man ir liels prieks konstatēt, ka nemitīgi trīs dienu garumā bija nodrošināta aktīva līdzdalība nav daudzi deputāti nekur nozaduši vai aizgājuši, lai gan paralēli ir jārisina vēl daudz citi uzdevumi. Man ir prieks redzēt, ka jūs tik aktīvi piedalāties no sākuma līdz beigām. Un tas skaidri pauž signālu arī sabiedrībai kopumā, ka mēs ļoti nopietni ņemam to vērā un reāli īstenojam šo sadarbību Eiros parlaments un nacionālajie parlamenti arī ekonomikas jautājumos. Tas ir daļa no parlamenta darba. Un paldies jums visiem par to. Treškārt. Vēl kāds norādīja, un tas man šobrīd ir svarīgs jautājums. Tas man šobrīd satrauc. Mēs neviens nekontrolējam ot, viens otru. Nav tā, ka mēs kaut kādā mēģinātu kontrolēt valdības. Visu, ko esam organizējuši, esam rīkojuši kopīgi. Uh, Nav tā, ka Grieķijas prezidentūrai būtu šobrīd tāds sajūta, ka Eiropas parlaments kaut kādā veidā kontrolētu Grieķijas prezidentūru. Un man nekad neradās tāds iespējas, ka Grieķijas prezidentūru kontrolētu Eiropas parlamentu. Mēs kāds apzināmies savu atbildības daļu un arī to īstenojam, sagatavojot šo konferenci. Un paldies jums par to! Runa ir par kompromisu bet bieži jau nemaz nav nepieciešams kompromiss. Jo mēs zinām, cik daudzveidīga ir Eiropas Savienība. Mums ir skaidri, kādi ir kopīgi izvirzītie mērķi. Un atliek jautājums tikai, kādā veidā mēs to praktiski īstenojam. Tātad mēs kopā to veidojam kā vadošie uh, līdzpriekšsēdētāji, nevis kaut kādā diktējam viens otram noteikumus. Mums bija vairāk nekā 150 viesu pārstāvju, un šīs debats arī atklāja, ka mums savstarpēji ļoti daudz ko vienam otram teikt, uzklausīt un arī mācīties vienam no otra. Vakardien es, piemēram, skaidri redzēju to, kā Dānijas parlamenta pārstāvi bija tieši pie manis, un viņi tieši norādīja, ka tas, kas tiek veidots Eiropā, Eiropas mērogā, ko mēs saprotam par Eiropas semestri pusgadu, ka e, Dānijas parlaments to attiecīgi pārnes uz nacionālo semestri un ir ieviesuši savā parlamentā. Tas ir interesanti šāds piemērus izcelt un arī domāt par to. Interesanti, kādā veidā šo Eiropas mēroga jautājumu, Eiropas mēroga debates varam arī pacelt un arī kontrolēt nacionālā līmenī. Mēs arī labi saprotam. Mēs varam īstenot konkrētos mērķus tikai tad, ja mēs arī īstenojam rekomendācijas atsevišķām dalībvalstīm, konkrētās rekomendācijas. Un tas nozīmē, ka šīs rekomendācijas dalībvalstīm jau īsteno valdības sadarbībā ar nacionāliem parlamentiem. Mēs varam par to tikai runāt. Jāatzīst, ka šobrīd tikai 2012. gadā sagatavotās rekomendācijas tika īstenotas tikai pa 50%. Un tad ir, diemžēl, jāsaka tā, ja mēs neīstenojam soļus, kas vēst uz kopējiem mērķiem, tad mēs, diemžēl, zaudējam savu uzticamību un arī nesasniedzam mērķus. Vienalga, kādā veidā būtu šis sastāvs konferences vadības uh, izskatā, uh, tas nekad nav bijis aktuāls jautājums kaut kādā veidā nostatīt Eiropas parlamentu pret nacionālajiem parlamentiem. Vienmēr mēs runājam par parlamentu lomu, un ar to mēs saprotam visus parlamentus. Kopīgi. Mēs, Eiropas parlaments un jūs, mēs visi esam Eiropas iedzīvotāju pārstāvji. Mums ir kopīga atbildība, nevis kaut kādā veidā vainu vai nu pretnostatījums. Tādēļ mums būtu svarīgi lai šo vienprātības principu balstītu kā mūsu darba pamatu, nevis kaut kādā veidā mēģinātu šeit sacensties un arī vēl viens otru vienam mēģināt norādīt un diktēt. Mēs varam tikai vienot strādāt kopā un saprast, kāds ir mūsu pozīcijas iepriekšējām valdībām un Eiropas komisijai. Tādēļ es pateicos jums, ka mēs varam izstrādāt šo kopīgā veidā konkrēts priekšlikums, par ko mēs arī vēlāk diskutējam un nonākam pie risinājuma, lai vēl labāk uzlabot mūsu darbu. Lai mēs neviens kaut kādā veidā baidītos no viens otru, bet kopīgi virzītos un īstenot uzstādītos mērķus. Jo kopīgi risinājumi jautājumi jau nesamazinās to skaits. Tie pieaug katru dienu. Dāmas un kungi, Nu, nav jau tā, ka Likanina ziņojums jau nenoguls kaut kur atlūknē ar putekļiem. Nē, tas tagad kopā virsās tālāk Eiropas likumdošanā, un jautājums ir par to, kādā veidā tas tālāk attīstīsies. Nekas nekur nepazūd tādā ziņā. Par banku savienību Mēs sakām, mēs esam prasa sapratuši, mums izdarīt secinājumus, esam izdarījuši secinājumus no banku krīzes un vēlamies darīt visu, lai banku krīze nekad neatkārtoties. Tāpēc mums jārunā banku krīze kopā arī ar fiskālo kompaktu, un nekad nav runa par to vai nu no vai. Vienmēr ir jautājums, kādā mēs apkopojam. Jautājums ir tad jāsaka savādāk, vai katrs par sevi, vai viss kopā. Un ja mēs tomēr pasakām visi kopā, tad mēs apzināmies, cik liels tad kļūst mūsu spēks. To pierāda arī šodien jūs, šī mūsu kopīgā saruna zāle, un es uzskatu, ka arī kopīgi mēs varēsim risināt šos jautājumus turpmāk. Un mums arī būs, mēs arī meklēsim kopīgi, apzinoties mūsu kā parlamentāriešu atbildību iepratiem Eiropas iedzīvotājiem, to arī attaisnot Un es jau līdz ar to saku, ka priecājos jūs atkal redzēt arī turpāk. Paldies! Last but not least. Un visbeidzot, eh, tagad vārds eh, padomas priekšsēdētājam. Tātad eh, Grieķijas parlamenta vicepriekšsēdētājiem Tragākis kungam lūdzu. Eh. Paldies, priekšsēdētāji. Šī starpparlamentu konference šajā starpparlamentu nedēļā, manuprāt, ir nozīmīgs panākums stāsts. Turklāt, Arī jūs, Karaskungs, to varējāt paši konstatēt. 150 deputāti no nacionālajiem parlamentiem piedalījās, Eiropas deputāti, un mēs uzklausījām 30 runātājus, 30 oratorus un ap 100 viedokļu. Tā bija iespēja apmainīties viedokļiem par ārkārtīgi svarīgiem jautājumiem, kas attiec uz Eiropas Savienības ekonomisko pārvaldību un eirozonu. Mēs runājām par ekonomiskās monetārās savienības un banku savienības padziļināšanu, kas ir ārkārtīgi svarīgi norīt, jo e, šobrīd, jo tā ir iespēja labot tās kļūdas, kas ir pieļautas iepriekšējos gados un e, atkal uzlikt banku sektorus pareizajām sliedēm atbildība pār uzraudzību un budžeta konsolidāciju ir ļoti noz smaga atbildība, bet arī tā ir iespēja nonākt pie efektīvas banku savienības, kas ir vēl jau svarīgāk. Protams, šāda savienība ir nepieciešama, bet tā nav pietiekama. Ir jāiet vēl tālāk un ir jāveido ekonomiska un finanšu savienība eh, un politiska savienība pateicoties ciešai sadarbībai starp visiem spēlētājiem, kuri garantē pieņemto lēmumu demokrātisko leģitimitāti. Eh, tādā veidā mēs varam konstatēt, ka mūsu eh, parlament citi nacionālie parlamenti ir ar ārkārtīgi ciešu nozīmīgu lomu, un to sadarbība ar Eiropas parlamentu ir būtiska. E, tas ir jāpatur kā centrālais elements visās procedūrās. Tāpat arī ir jāņem vērā sociālās sekas ierobi, restriktīvajām politikām, ko mēs īstenojam vairākās Eiropas valstīs. Ja mēs vēlamies, lai šīs politikas vainagotos ar panākumiem, tad ir jāparedz iespējas garantēt tai skaitā tā saucamajās perifērijās valstīs eh, par eh, garantēt šos pasākumus. Tāpat eh, ir nepieciešams, lai Eiropas bankas vairāk atbalsta reālo ekonomiku. To var īstenot, īstenojot noteiktos pasākumus, tajā pašā laikā saglabājot finanšu stabilitāti. Ja mēs vēlamies atbalstīt šo reālo ekonomiku, tad pirmkārt ir jāpiemēro izaugsmas un nodarbinātības pakts, kā arī cīņas pasākumu pret bezdarbu, it īpaši e, pret jauniešu bezdarbu, kas ir nonācis pie bezprecedenta līmeņa. Ir jāatbalsta investīcijas, turklāt tas e, Tāds lēmums tika pieņemts jūnija Eiropā domē ir jāveic pasākumu, lai varētu atbalstīt bezdarbniekus un lai varētu uzlabot eh, finansējumu piešķiršanu it īpaši MVU un it īpaši perifērijā. Šis mazo vidējo uzņēmumu finansējums, kas ir Eiropas eh, ekonomikas mugurkauls, tam ir jāparedz vairāki veidi un ir jāspēr vairāk soļus priekšu. Izaugsmēji ir jābūt cieši saistītāji ar sociālo koheziju Eiropas Savienības valstīs. Pretējā gadījumā mēs e, riskējam e, nonākt pie bezdarba pieauguma. Un ir jāpiemēro pareizs finanšu stabilitātes un e, izaugsmes un nodarbinātības veicinošo politiku sajaukums ar nepieciešamo elastību katrai valstī atsevišķi. Vakar mēs runājām par uh, konsol, finanšu konsolidāciju programmu eh, leģitīm, demokrātisko leģitimitāti. Un ir pilnīgi nepieciešams pasvītrot to, cik nepieciešami ir uh, pieņemtie pasākumi, to efektivitāti un to piedāvātā perspektīva, runājot par finanšu konsolidāciju. Un tikai tādā veidā pilsoņi pieņems savu, savu dzīves līmeņa pazemināšanos. Sagatavojot eh, sagaidomos pasākumus, ir jāveido dialogs ar visām iesaistītajām pusēm, gan institucionālā, gan sociālā ziņā. Ja mēs vēlamies lai šī programma, šīs programmas tiktu piemērotas pareizi, tad nedrīkst aizmirst to, ka veicamie pasākumi negatīvi ietekmē sociālo kohēziju. Šīs ir stingrās taupības programmas, kas ir bijušas ar tādu ietekmi, un ir jāparedz pasākumi, kas atbalsta izaugsmi, nodarbinātību un sociālo aizsargātību. Tas viss jāskata eh, stratēģijas 2020 ietvaros. Nacionālajie parlamenti un eh, Eiropas parlaments, kas tiek ievēlēts tiešā veidā, ir, jā, tiem ir jābūt ar visnozīmīgāko lomu sarunās ar Troiku. Ir paredzētās procedūras ļoti stingri jāpiemēro. Eiropas semestra procedūra 2011. gadā, bet katru gadu mēs redzam, ka vēl aizvien pastāv trūkumi un attiecīgi ir jāveic papildu pasākumi. Katras ir valstī specifiskie ieteikumi ar kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem mērķiem ir uh, Um, ar savu uh, manevrēšanas rezervi katrai dalībvalstī, un tas ir solis pareizajā virzienā. Ir jāpieturas pie šiem ieteikumiem un jāseko to piemērošanai. Mēs esam izlēmuši tā rīkoties un domāju, ka rezultāti jau dod sevi manīt. Valstis ar dažādiem līmeņiem ir rīkojušās saskaņā ar šīm programmām. Pirmo reizi Mums ir sociālie rādītāji, nodarbinātības rādītāji Eirozonā un būs ciešāka koordinācija starp dalībvalstīm un komisiju, lai sagatavotu uh, nākošās valstīm specifiskās rekomendācijas problēma ir jārisina ilgā termiņā un attiecīgi jāskata makroekonomiskās pozīcijas katrā no dalību valstīm, lai ierobežot un pamazām likvidēt esošās nevienlīdzības. Šogad mēs pamanījām, ka plaisa kļūst plašāka starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, taču pamazām un pateicoties programmām mēs, mums izdodas šo plaisu mazināt. Ir jāveido uh, sava veida sociālo rādītāju tabulu, taču šiem rādītājiem ir jābūt patiesam uh, atspoguļojumam par to, kāda ir situācija dalībvalstīs šajā jomā. Tāpat arī ir jāņem vērā savstarpējā atkarība. Ja mēs vēlamies risināt uh, Eh, un novērst līdzsvaru trūkumu, tad ir jārīkojas radikāli, jo tā būtu atslēga, lai atgrieztos pie uh, izaugsmes. Domāju, ka mūsu trīs komiteju darbs šajās dienās bija ļoti interesants, un tagad izdarīšu kopsavilkumu. Tātad prioritātes eh, ekonomiskai pārvaldībai nākotnē ir sekojošas. Ir izaugsmes eh, vārdā jāveido politiku kopums, taču šīs politikas nedrīkst apdraudēt finanšu konsultāciju, e, konkurētspēju, izaugsmu un investīcijas. Tālāk. Ir jāveido vienots budžeta ietvars, kas dos iespēju paredzēt pasākumus gan nacionālā, gan Eiropas līmenī, kas būtu konsekventi. Treškārt, ir jāveido vienots finanšu ietvars ar uh, E, uzraudzības un banku sanācijas sistēmu, kas būtu kopīga un kas dotu iespēju garantēt e, noguldījumus. Un samazināts zaudējumus, ko rada tās vai citas bankas bankrots, ko līdz šim e, sadz pilsoņi. Tāpat ir jādomā par uzņēmumiem, īpaši par mazajiem vidējiem uzņēmumiem, un šeit Eiropas Banku centrālā loma ir ārkārtīgi nozīmīga. Ir jāgarantē demokrātiskā leģitimitāte un atbildību lēmumiem, atbildību, ko eh, attiecīgie spēlētāji uzņems attiecībā pret pilsoņiem. Un visbeidzot, daži vārdi par šīs starpparlamentu konferences organizāciju. Šis ir mūsu lūloģums, kas ir radies pēc ilgām diskusijām gan nacionālajos, gan Eiropas līmenī, kur mēs nevienmēr varējām vieroties, bet mums ir jāņem vērā šī sarežģītība gan Eiropas, gan katras valsts līmenī. Taču, ko mums visiem ir viens mērķis gan Eiropas, gan nacionālajos parlamentos, pilnīgi noteikti mēs vēlamies stiprināt Eiropas sēta eh, E, celtniecību, lai varētu efektīvāk aizsargāt tos pilsoņus, kurus mēs pārstāvam. Tāpat man ir jāsaka, ka kopā ar Karasa kungu mēs esam varējuši ļoti efektīvi sadarboties šīs konferences. Un domāju, ka Marīnī kungs, kurš ir klāt, e, turklāt e, man bija iespēja arī skatīt šo jautājumu, par kuru viņš runāja un vajadzētu labāk pārzināt piedāvāto ceļu kārti, kura mūs iedvesmos ekonomiskās pārvaldības pūliņos. Ir jāgarantē šāda tipa konferenču laba norīta. Pilnīgi noteikti mēs tam piešķirsim visu vajadzīgo uzmanību. Es gribu vēlreiz pateikties visiem, gan Eiropas, gan Nacionālo parlamentu kolēģiem, par jūsu klātbūtni un it īpaši par jūsu enerģisko efektīvo dalību. Paldies!